Okay, ladies and gentlemen, my apologies for being late. Godāms, dāmas un kungas, atvainojos, eh, ka um, uzsākam nedaudz um, par vēlu, bet eh, lifti tiešām bija eh, haotiska liftu kustība bija šeit. Atvainojos vēlreiz par novēlot iesākumu. Pēcpusdienas sesijā galvenokārt vārds tiks dots uh, Eh, komisāru kungām un Roitovs kundzei, un iet runa par ceturto dzelzceļu pakotni, un pēc tam būs eh, Clean Power for Transport. Tagad došu vārdu komisāram Kallas kungām, lūdzu. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi! Godātie deputāti, priekšsēdētājs Simpsona kungs, man tiešām ir neviltots prieks iepazīstināt jūs ar tā saucamo ceturto dzelzceļu pakotni, ka uh, komisija apstiprināja janvāra beigās. Tā ir svarīga un ambicioza pakotne. Tātad tur ir divi likumdošanas priekšlikumi, trīs ietekmes novērtējumi, trīs ziņojumi un trīs uh, darba dokumenti. Eh, to visu mērķis ir izveidot eh, vienotu eh, Eiropas dzelzceļu telpu un nodrošināt kvalitatīvas pakalpojumus. Okay, madam. Tātad es iepazīstināšu jūs kopumā, kas ir šajā pakotnē. Nu, visiem patīk dzelzceļi, bet uh, Dzelzceļi Eiropā ir īpaši. Eh, Celsēju pārvadājumu pasažieru transportā veido 6% un kraus pārdojumus tikai 11% no visiem kopējiem pārvadājumiem 11. gadā un šobrīd tie ir nokritušies uz 10%. Celsēju tīkls Eiropā ir eh, samazinājies par 6% kopš 90. gada un eh, dzelzceļa tīkliem ir nepieciešams arvien vairāk eiro maksātāju naudas - 46 miljārdi Eiropā. Tas bija vajadzīgs 2009. gadā, un ne visas Eiropas valstis spēja to subsidēt. Francijas dzelzceļš ir uzkrājis 28 miljārdu eiro lielu parādu. Tāpat lielos parādos ir Spānijas, Portugāls un Beļģijas dzelzceļi. Mums ir 900 dzelzceļa iekārtu ražotāji, bet tā kā Eiropas dzelzceļi ir piedzīvē, piedzīvojuši lejupslīd, šie ražotāji savus produktus Eiropā nevar realizēt. Uh, investīcijas dzelzceļos ir palielinājušās Āzijā, tuvējos austrumos, arī Amerikā. Līdz ar to šiem ražotājiem pavērs labs eksporta tirgus. Šodien es ziņās dzirdēju, ka Singapūra un Malaizija ir paziņojušas, ka tās uh, Um, būvēs uh, um, liela ātruma dzelzceļa līnijas starp Singapūru un Kvalalumporu. Bet, diemžēl, iekšējais mūsu mājas tirgus nedarbojas pietiekām labi. Bet mans jautājums ir par to, un tiešām es gribētu, lai jūs par to pārdomāt, kad runājam par dzelzceļa pakotni. Vai mums vispār ir vajadzīgs dzelzceļš? Jo ir arī citi veidi, kā transportēt gan pasažierus, gan kravas. Mēs varētu attīstīt eh, vairāk dzelzs uh, eh, autoceļu transportu. Protams, automobīļu ražotāji šādu pieeju vētraini atbalsta. Un tad trans Eiropas un uh, tīklos varētu dominēt uh, autoceļi. Bet, protams, Līdz ar to nav iespējams atrisināt sastrēgumu jautājumu, un tas ir prasījis vienu miljārdu no IKP katru gadu, un uz ceļiem bojā gājušo 30 tūkstoši cilvēku. Un 2010. gadā uz dzelzceļiem bojā gāja 62 cilvēki tikai. Un tajā pat laikā mēs pat nevaram sapņot uh, par uh, mūsu klimatu pārmaiņu mērķiem vai vidas mērķiem, ja mēs vēl intensīvāk attīstām autoceļu pārvadājumus. Vēl viens svarīgs jautājums runājot par šo pakotni ir tāds, ja mums nebūs laba transporta politika, kur iet runa arī par dzelzceļu attīstību, tad dzelzceļš mums paliks kā luksus rotaļlieta, lieta, bagāto valstu pilsoņiem. Nebūs visa Eiropas sistēma, nebūs vienotas Eiropas dzelzceļa telpas. Šī pakotne, ko šodien ierosinam un piedāvājam, balstās uz trim pīlāriem. Vispirms administratīvo un tehnisko šķēršļu likvidēšanu, veidojot kopīgu pieeju drošībai un savietojamībai iekšējā pasažieru tī, tirgus atvēršana konkurencei, kā arī infrastruktūras pārvaldības optimizēšana. Esošajā dzelzceļā autorizācijas sistēmā ir trūkumi. Ir ļoti daudz un dažādi nacionālie standarti un noteikumi. Tas nozīmē, ka nav vienotas sistēmas um, drošuma certifikātu izdošanai. Un mūsu mērķis ir nodrošināt vienotus noteikums visiem operatoriem, nodrošināt vienlīdzīgas pieejas tiesības. Šīs atšķirīgās sistēmas rada sarežģījumus dzelzceļu uzņēmumiem. Piemēram, 66. klases lokomotīvs, kas jau tika apstiprināts lietošanai apvienotajā karalistē un Francijā, tika noraidīts citā dalību valstī jo eh, pēc viņu viedokļa eh, vadītāja sēdeklis atradās nepareizā vietā. Tāpat arī ritošais sastāvs, tam ir būtu jāsaņēm certifikāti tādi, kas dar visā Eiropas Savienībā, un uzņēmumiem jābūt ir iespējai saņemt vienotu drošības certifikātu, lai viņi varētu darboties visā Eiropā. Nodrošinot eh, savietojamību, mēs varētu samazināt administratīvās izmaksas un uh, pātrināt dažādas procedūras, kā arī izvairīties no slēptās diskriminācijas. Tas ir pamatojums mūsu priekšlikumā mū, uzlabot un paplašināt Eiropas celceļa aģentūras lomu. Un tādējādi mēs varētu atvieglot arī pārobežu dzelzceļa darbību. Komisijas priekšlikumu mērķi nodrošināt tirgus atvēršanu divos veidos. Pirmkārt, nodrošinot konkurenci tirgu, piešķirot uh, vienādas pieejas tiesības uh, iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, kā arī paredzot publisko pakalpojumu līgumu obligātu um, izsola konkursos. Un tas noteikti nodrošinās efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu, kā arī veicinās inovācijas. Kad iekšējie tirgi tiks atvērti brīvai konkurencē, mēs paredzam, eh, ka tas eh, dos ieguvumu um, līdz 30 miljardiem eiro līdz pat 2035. gadām. Komisija ierosina atvērt iekšējo dzelzceļa tīklu konkurencei, bet regulētā un progresīvā veidā jo eh, šo dalībvalstu, dalībvalstu prerogatīva ir nodefinēt, kas ir publiskie pakāpojumi, un iekšējie tirgi tiks atvērti divos veidos. Vispirms, piešķirot dzelzceļu uzņēmumiem uh, tiesības piekļūt visu dalībvalstu dzelzceļa infrastruktūrai, sniedzot visa veida pakalpojumus, nediskriminējošā un caurskatāmā veidā. Tirgus atvēršana notiks pakāpeniski un pilnībā stāsies spēkā tikai uh, no 2019. gada decembra. Tālāk satiecās uz uh, atklātā konkursa procedūra izmantošana publisko pakalpojumu iepirkšanai līdz 2019. gadām, tomēr iespējas eh, piešķirt eh, tiešos eh, bez konkursa kārtā šos pasūtījumus uh, šī iespēja saglabāsies, uh, piemēram, ja ir ārkārtas situācijas, uh, kad tiek apdraudēta transporta pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība, vai arī, ja tie ir ļoti maza apjoma pasūtījumi. Tādējādi mēs veicinātu uzņēmums domāt par integrētu uh, rezervāciju un biļešu sistēmu izveidošanu. Tādējādi, lai tas nebūtu diskriminējoši nevienam. Bet pievērs, pirms es pievērsīšos trešām pilārām, gribētu uh, pieminēt vienu svarīgu elementu, kas ir cieši saistīts ar iekšējā tirgus atvēršanu. Tas ir sociālais aspekts. Pakāpojumu kvalitātes uzlabošana noteikti palielinās uh, dzelzceļa pakalpojumu pievilcību, līdz ar to būs nepieciešams vairāk darbinieku. Bet darbinieku trūkums patreiz ir visbūtiskākais risks. Tās dalībvalstis, kas ir atvērušas savus dzelzceļa pakalpojumus konkurencei, kā Vācija un apvienotā karaliste, norādīja, ka šāda situācija novedīs e, pie augstākām algām un labākiem darba apstākļiem ja līgums eh, pāriet no viena operātoru citam operātoram, tad attiecīgās valsts iestādes var izmantot šo instrumentu, lai efektīvi nodrošinātu arī sociālo standartu ievērošanu. Komisijas priekšlikuma mērķis ir optimizēt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības optimizēšanu. Eh, lai tiktu nodrošināts tās funkcijas, kas optimizētu arī infrastruktūras izmantošanu. Infrastruktūras pārvaldības funkcijas tādējādi tiek apkopotas vienu vietu šajā priekšlikumā, un šajā slaidā jūs redzat, cik atšķirīga ir situācija Eiropa attiecībā uz pārvaldības struktūrām, vai šīs struktūras ir atdalītas vai nē. Kā jūs zinat, sarežģītākie jautājumi ir saistīti ar vertikāli integrētajām struktūrām. Izaizpunkts ir tāds, ka visvien vienkāršākais un efektīvākais risinājums, lai garantētu godīgu konkurenci un nediskriminējošu piekļuvi uh, eh, tirgumu, ir institūciju atdalīšana, institucionālā atdalīšana. To komisija ierosināja arī enerģētikas nozarē un domājam, ka, ka defaultā to varētu piemērot arī dzelzceļā. Tādējādi nebūs iespējams veidot jaunas dzelzceļa holdingu struktūras pēc tam, kad spēkā stāsies jaunā likumdošana. Lai pieļautu zinām elastību, mūsu priekšlikums paredz arī alternatīvu institucionālai atdalīšanai tām dalību valstīm, kurās ir šie holdingi un un kur uh, dzelzceļa infrastruktūras um, īpašumtiesības jau ir noteikts, kad šī direktīva stāsies spēkā, bet komisijai un lielākā daļai dalību valstu uh, nav pieņemama, uh, eh, ja netiek nodrošināti vienlīdzīgi noteikumi visiem operatoriem. Tātad šie vienlīdzīgie piekļūs principi ir jānodrošina. Un Mm, tas ir balstīts uz tiem atdalīšanas nosacījumiem, kas jau ir spēkā no 2003. gada. Pieredze rāda, ka šie pienākumi ne, ir pārāk vispārīgi un netiek pienācīgi ieviesti. Un līdz ar to tiek izmantot nepieņēmam diskriminējoši prakses dzelzceļu struktūrās, un tādēļ mēs ierosinam noprecizēt konkrētos pasākumus, eh, kas ir jāievieš, lai nodrošinātu eh, infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību. Patiesībā šie drošības pasākumi atspogļo kompromisu risinājumu, kas tika atrasts jau enerģētikas tirgu pirms trījiem gadiem. Tomēr mēs esam centušies uh, Uh, vienkāršot šo sistēmu, lai izvairītos no liekas birokrātijas. Gribētu pieminēt vēl viens svarīgs izmaiņas attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību. Visi transporta operatori, gan esošie, gan jaunpienācēji, uh, grib strādāt kopā ar infrastruktūras pārvaldītājiem, sadarboties tādos jautājumos, kā operatīvā darbība, investīcijas tehniskajā attīstībā un tam līdzīgi. Mēs ierosinām izveidot Eiropas Savienības infrastruktūras pārvaldītāju sadarbības tīklu. Es esmu pārliecināts, ka komisijas priekšlikumā ir atrasts pareizais līdzsvets starp elastību, kas dažām dalību valstīm ir nepieciešama, uh, ņemot vērā esošos holdingu uzņēmumus un tajā pat laikā iespēja nodrošināt infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību. Un tikai tā e, šis tirgus atvērts konkurencē varētu pienācīgi darboties. Kā es teicu, šis priekšlikums ir ambiciozs, to jau sen gaidīja tīpaši e, nozare un iesaistītās puses, kā arī klienti. Komisija patreiz ar nepacietību gaida iespēju konstruktīvi strādāt kopā ar pārējiem likumdevējiem ar Eiropas parlamentu, lai varētu to visu realizēt dzīvē. Mēs zinām, ka ir daudz delikāti jautājumi, e, vietējā specifika un arī zināms konservatīvisms. Komisija paļaujas uz Eiropas parlamentu, uh, ka mūsu kopīgais redzējums par ilgtspējīgu dzelzceļa sistēmu realizēsies dzīvē. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Thank you, paldies, komisār kungs! Un tagad es došu vārdu koordinatoru kungiem. Pēc tam ir pieteikušies Likes kunga, Savisāra kungs, Perker kungs. Kančana kungs, var vēl kas, kas vēlētos uzdot jautājumus? Fleckensteina kungs. Tramūzas kungs. Labi. Esmu visus pierakstījis. Tad pirmajam došu vārdu Groša kungam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī komisāram par to, ka viņš šo pakotni mums prezentēja. Un uh, bija mums iespēja, protams, ar šo dokumentu iepazīties dažādos veidos, bet tagad mums ir oficiālais variants. Mm, sākumā gribētu teikt, ka komisija un arī, manuprāt, parlaments nu jau gadiem ilgi uh, vēlas sasniegt to, lai Eiropas Savienībā uh, dzelzceļa infrastruktūra būtu veiksmīga un efektīva, un tas ir saistīts ar to, ka mūsuprāt Eiropas Savienībā dzelzceļa tīkls var panākt daudz vairāk nekā šobrīd. Jautājums, manuprāt, ir šāds, vai arī padome pieturās pie šādas pārliecības, kad es skatos uz pēdējiem lēmumiem attiecībā uz finanšu līdzekļu pārdali, uh, tieši dzelzceļa jomā, un ja kāds labs projekts, tad man rodas īstenībā zināmas šaubas. Izskatās, ka padome um, nav vienas prātīs par mērķi, ka mums, būs nepie, ka mums ir nepieciešams efektīvāku dzelzceļu. Nākamais jautājums ir ieviešana. Pagātnē mēs varējām redzēt, ka um, vēl arī, vēl arī vairākus gadus, pat desmit gadus uz priekšu, uh, nekas vēl nenotiek tā, kā mēs gribētu, un mums būtu nepieciešams rīkoties efektīvāk un neatkarīgāk. Un, manuprāt, regulātoram ir jābūt īpaši neatkarīgam. Manuprāt, tas ir viens no stūrakmeņiem mūsu priekšlikumos. Tas ir tas, ko es gribēju teikt pašā sākuma, un, manuprāt, mums būtu nepieciešams šo informāciju pasniegt arī padomē. Runājot par dokumentu pakotni kopumā, Tautas partijas grupas vārdā nevaru šobrīd eh, detalizēti diskutēt par visiem jautājumiem, bet par trīs aspektiem vēlos paust mūsu viedokli. Pirmkārt, esam ļoti gandarīti par to, ka mēs šeit runājam par eh, dzelzceļa efektivitāti un tiek runāts par tehnisko interoperabilitāti. Jo savādāk sanāk diezgan absurda situācija, ka šajā jomā joprojām ir problēmas, ka joprojām eksistē robežas, eh, tehniskās robežas. Vēl viena lieta tiešām mm, jā, jāpasaka, ka mums ir jāstiprina aģentūras darbs, jo ir ļoti svarīgi, lai būtu konkurētspējīgs risinājums. Tas nozīmē, ka jābūt lētākiem savienojumiem, efektīvākiem savienojumiem. Otrakārt, ir tas, ka ir nepieciešams mūsu iedzīvotājiem nodrošināt efektīvāku dzelzceļa pakalpojumu Uh, kvalitāte. Uh, bieži vien uh, iedzīvotāji kritizē dzelzceļu. Viņi labprāt varbūt brauktu ar vilcienu. Tāpēc atceramies, ka mums īstenībā ir pienākums mūsu iedzīvotājiem sniegt šo pakāpojumu, un mūsu iedzīvotāji saprot, ka īstenībā tieši dzelzceļš ir drošs transporta veids un arī vidē draudzīgs transporta veids, Viņi labprāt to izmantotu, bet ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu paļauties uz to, ka dzelzceļa pārvadājumi notiek un notiek laikā. Nākamais aspekts ir saikne starp infrastruktūru un pakāpojumu sniedzējiem vai operatoriem. Manuprāt, te atkārtojas vecā tradēģija. Mēs noteikti tautas partijas grupā turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem, un, manuprāt, mums ir jāprecizē, uh, kur šeit ir jūtīgie vai sensibli punkti atkarībā no tā, kurā valstī mēs atrodamies. Un tad varēsim redzēt, kurā valstī ir kāda situācija. Taču par vienu lietu es vēlos teikt, ka mūsu diskusijas pašā centrā ir jābūt, ir jābūt efektivitātei, uh, reālai rūpnieciskai vai ekonomiskai efektivitātei, nevis jārunā par uh, tādu skaistu vīziju. Ir Nākamais aspekts ir tas, ka ļoti svarīgi ir izvairīties no konkurences kropļošanas, lai nesanāktu tā, ka mēs, ka mēs nepareiz lietojam subsīdijas, jo, jo, protams, no vienas puses mums ir nepieciešams izmantot budžeta līdzekļus, lai attīstītu dzelzceļu, bet te pašā laikā pārsubsidēt arī nedrīkstam. Nākamais aspekts ir par eh, sociālo dimensiju, eh, jo mēs zinām, ka dzelzceļa uh, Uh, satiksme var radīt jaunas vietas, kvalitatīvas darba vietas. Un gribēju visus šos punktus tagad iekļaut arī savā un tautas partijas vārdā. Rauj. Paldies, Alka Drauji kungs, sociālistu grupas vārdā. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties komisāram par viņa ievadvārdiem. Es e, nedomāju šeit runāt par interoperabilitāti, savstarpējumu un aģentūru. Es vēlētos varbūt runāt par struktūrām. Bet citi kolēģi to jau pieminēs. Tātad es vēlētos vairāk runāt par to, kā tas ietekmēs pasažierus. Jo mērķis pilnīgi noteikti ir tāds, lai arvien vairāk, pat, arvien vairāk pasažieru pārvērt, pārvietotos pa dzelzceļu un eh, arī izmantot dzelzceļu attālos reģionos un ne tikai bieži noslogotās līnijās. Jautājums par liberalizāciju arī ir ārkārtīgi aktuāls un par pakalpojumu sniegšanas ārpakalpojumiem. Tas, ka no vienas puses mēs vēlamies atvērtāku pieeju tirgumu un no otras puses publisko, publiskās garantijas sociālajai jomai. Um, protams, ka publiskais iepirkums ir tas, kas nosaka, kurš sniegs pakalpojumu. Pieņemsim, ka es, um, tie, kuri piedalās publiskajā iepirkumā, viņiem ir jāprēķina, kāds būs viņu ekonomiskais ieguvums līguma laikā, bet kā tad būs ar paredzamību? jo tas, ka jūs paredzat lielāku konkurenci konkrētajā laika periodā, tas e, iespējams padarīs grūtāku dzīvi tam, kuram sākotnē ir bijis šis līgums. Lai nebūtu tā, ka tie dzelzceļa atzarojumi, kuros nav tik daudz pasažieru, tomēr tiktu paturēti un nevis slēgti, kā tas bieži vien ir lielākas konkurences apstākļos. Līdz ar to zaudētāji ir pasažieri. Bet e, tas ir e, neskaidri formulēts, un arī jūs savos ievadvārdos neko par to neteicāt. Tas bija pirmais. Otrais. Jūs apgalvojat, ka publisko pakalpojumu sniedzēji dzelzceļa tīklā, piemēram, arī nelielās pašvaldībās. Un e, jūs pieminējāt desmit miljonus dzelzceļa tīkla kilometru, bet e, kāda tad būs e, interese citiem uzņēmumiem, piemēram, Beļģijā, un tad vai tiešām jūs uzskatiet, ka tas uzlabos pakalpojumu sniegšanu patērētājiem? Man nav tāda pārliecība. Es domāju, ka tas drīzāk radīs ar vien jaunas problēmas. Es vairāk pietalos, pieturos pie mērtiecīga risinājuma. Katrai dalību valstī sava. Protams, ka mēs vēlamies kopīgu tīklu, un tomēr galvenais ir sniegt labākus pakalpojumus pasažieriem. Uh, Nākamais ir Debakerkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies arī komisijas pārstāvim. Liels prieks šeit iepazīties ar ceturto dzelzceļu pakotni, kura parāda to, cik ārkārtīgi svarīgi ir uzlabot dzelzceļa pārvadājumu efektivitāti gan pasažieru jomā, gan arī kravas pārvadājumu jomā. Mēs kā liberāļu grupa atbalstam jūsu idejas, un eh, jūsu priekšlikumā ir ārkārtīgi daudz atbalstām ideju, un kā jau teicu, mēs tās uzteicam. Ir vairāki citi mūsu grupai svarīgi un nozīmīgi punkti. Pirmais, ja mēs raugamies uz dzelzceļa tīklu, uz dzelzceļa pakalpojumu uzlabojumiem. Piemēram, ja iedzīvotāji būs pārliecināti, ka no punkta A līdz punktam B labākais transporta, labākā transporta līdzekļa izvēle ir dzelzceļš, tad mēs būsim ieguvēji. Bet uh, mēs nedrīkstam pieļaut konkurences izkropļojums. Tas ir lielā mērā saistīts arī ar tiem ar to likumdošanas ietvaru, kas tiks izvirzīts tiem, kur strādās dzelzceļa tīklā. Tas ir ļoti svarīgi. Un eh, mana personīga pārliecība ir, ka tie likumdošanas priekšlikumi, kas šobrīd parādās no komisijas puses, visi kā viens pierāda, ka mums vajadzētu uh, paraudzīties no dažādiem aspektiem uz dzelzceļa pārvadājumiem. Un uh, tas, ko jūs šobrīd esat ierosinojuši, lai nojauktu jebkurus šķēršļus, kur šobrīd vēl pastāv starp dalību valstīm, mēs to atbalstam. Runājot par uh, publiskajiem pakalpojumiem, tad noteikti ir jādomā par to kvalitāti. Groša kungam vēlētos pateikt, ka ar dzelzceļu attiecības pasažieriem ir ļoti interesantas. Lielāka atvērtība un lielāka konkurence šajā jomā var novest pie daudzu patreizējo maršrutu šlēkš, slēgšanas. Nezinu, vai pasažieriem tas patiks. Pasažieriem patīk, ja viņiem ir izvēles iespēja un lai pēc iespējas ātrāk un ērtāk varētu nonākt no punkta A līdz B. Biļešu pirkšana un integrētas schēmas, ja mēs raugamies uz dažādiem transporta veidiem, lai no viena punkta nokļūtu otrā punktā, ir svarīgi, lai būtu iespēja biļetes pirkt internetā vai kur citur, no viena punkta līdz otram, izvēloties dažādus pārvietošanās veidus. Ir ļoti daudz aspektu, kuri rāda, ka tālāka tirgus liberalizācija varētu uzlabot pakalpojumus un arī to kvalitāti. Bet tas automātiski nenozīmē, ka sociālai standarti netiks ievērot. Tāpēc mēs ar prieku izskatīsim dažādu aspektu e, tālākas diskusijas, un e, galvenais jau ir, lai arī dalību valsts izpildītos noteikums, kurus ir izvirzījusi komisija. Tas būtu būtisks solis uz priekšu, ja Eiropā tikt izveidīts kopīgs tirgus. Krēmerkungs lūdzu. Vēlos pateikties arī par uh, jūsu vārdiem. Jūs, komisāra kungs, Runājot par to, ka ir nepieciešama Eiropas dzelzceļa telpa, mēs esam jau sen par to, mēs daudz esam runājuši par to, un, ka, bet ko mēs šobrīd esam sasnieguši ir tas, ka jā, uh, ir uh, tā kā sēga, kurā katrā ir sava ailīte un reāli tā nav savienota. Katrā uh, daļā īstenībā ir kaut kas cits. E, Vācija tikai 30%, Polija arī tikai kādu 30% no visiem, uh, no visiem pārudājumiem ir pa dzelzceļa. Taču, ja jūs pa paskatītos uz intermodāliem, uh, konkurentiem, tad jūs redzētu, kur mums šobrīd ir trūkumi. Mums ir nepieciešams panākt optimālo konkurētspēju. Ja jūs neko nedarat citās jomās, tad mēs neko nevaram panākt. Mums uz katrā kilometra ir nepieciešams um, maksāt, tad mums ir arī jāmaksā par autopārvadājumiem. Sanāk tā, ka autopārvadātāji maksā daudz vairāk. Uh, auto pārādātāji maksā vairāk arī salīdzinot ar uh, avio pārādājumiem. Ja jūs nemainīsiet to, tad, manuprāt, nemainīsiet ne, nekas. Un kā sāka angļu valodā, nauda ir tā, kas griež pasaulē, un ko jūs šobrīd darat? Šobrīd jautājums ir par to, kas notiek šobrīd uh, ar Eiropas ievākto naudu. 60% tiek uh, iztērēti uh, uh, autoceļu uzlabošanai un tikai 20% dzelzceļa uzlabošanai. Un jūs nekādā gadījumā šobrīd neesat teicis par to, ka jūs mainīsiet tagad šo finansējuma plūsmu. Ja mēs vēlamies, lai būtu uzlabojumi, tad vismaz 40% no finansējuma ir jānovirza tieši dzelzceļam. Finansējums ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībā. Mēs iepriekšējā finanšu periodā gribējām iegūt 20 miljārdus eiro un mums padome teica ne vairāk par 8 miljārdiem, un neviens projekts netika samazināms. Un tagad tiek runāts par to, ka Connecting Europe sasniegs arī daudz mazāku finansējumu. Jūs, jums, manuprāt, vispār nav prioritāšu, un kad jūs tiekties ar Londu un Monti, tad lūdzu pasakiet, mums ir nepieciešams būvēt dzelzceļa. Taču šobrīd mēs neatsakāmies ne no viena pro projekta. Īstenībā mums ir lieliski projekti, kurus var realizēt pēc iespējas ātrāk. Manuprāt, ir nepieciešams kontrolēt arī finanšu plūsmas. Jūs arī pieminējāt no Študgartes uz Ulmu šo posmu. Uh, eh, 3 miljārdi ir izmaksas un Eiropas Savienība finansē daļu no šīs izmaksas. Un uh, mēs varētu pa šo pašu naudu eh, no Berlīnes eh, finansēt tātad trīs dzelceļa savienojumus uz Poliju no Šečinu, Svinoušķie un citu un eh, varētu pilnībā finansēt. Nākamais aspekts ir izmaksas vai nodevas, kas ir jāmaksā. Šobrīd kādi 50% no naudas, kas tiek kas tiek iztērēti reģionālajiem pārvadājumiem, tas tiek iztērēts, lai uzturētu dzelzceļa infrastruktūru. Tas nozīmē, mēs nevaram šobrīd uh, atļauties jaunus savienojumus. Kāpēc Frankfurtē 2 eiro maksā? Frankfurte 3 eiro doties no uh, no, uh, no lidostas uz, uz dzelzceļa centru, bet Berlīnē, kur ir jauna, jauns dzelzceļš uzbūvēts, tur ir 23 eiro. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Nākamais aspekts. Jā, protams, mums ir nepieciešama e, efektivitāte, ekonomiskā efektivitāte, bet tajā pašā laikā ir, ir nepieciešama arī infrastruktūras efektivitāte. Un iepriekšējos gados uh, komisija uh, ir izvairījusies no šīs, jau, šī jautājuma atklātas apspriešanas. Savādāk mums sanāk tā, ka mums vienkārši tāds sektorāls skatījums uz lietām. Paldies, un tagad lūdzu komisāra kungs, vai jūs gribētu atbildēt uz koordinatoru jautājumiem? 12, 12 cilvēki ir pieteikušies runāt, tāpēc arī lūdzu, lūdzu komisāra kungs, jūs varat tagad atbildēt uz koordinatoru jautājumiem, un pēc tam varēsiet teikt uz deputāti. Paldies, godātie deputāti, godātie koordinatori. Paldies par jautājumiem. Jūs eh, jau pieskārāties vissvarīgākajiem jautājumiem, es tikai mēģināšu tos varbūt sagrupēt un tad uz tiem atbildēt. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka ceturtā dzelzceļa pakotne ir ļoti apjomīga. Un, eh, kad mēs stākām pārskatīt eh, dzelzceļa patreizējās likumdošanas, un mēs sākām domāt par to, ko šajā pakotnē iekļaut, ko iekļaut šajā pakotnē, ko vajadzētu darīt, ko varam darīt, tad eh, šo pakotni mēs esam veidojuši tādu, kādu mēs vēlētos redzēt Eiropas dzelzceļu. Jums visiem politiskajās grupās ir bijusi iespēja tikties ar mūsu ekspertiem no DG Move lai mēs varētu de un detaļās diskutēt par visiem šiem jautājumiem, jo detaļi ir ārkārtīgi daudz. Tātad mūsu šodienas tikšanās nav pēdējā, ar šiem ekspertiem jūs vēl tiksieties. Tātad pirmais - padome. Kas notiek padomē? Īrijas prezidentūras laikā 11. martā precīzāk, tas ir pavisam drīz, tiks diskutēt šis jautājums, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šo ceturto dzelzceļa pakotni pieņemtu līdz janvāra beigām, saka Kallas kungs, un tad padomu jau par to var tālāk runāt martā. Un eh, jāsaka, ka mēs ar lielu interesi gaidām padomas e, idejas, un e, es patiesībā nezinu, kāds būs iznākums, jo šai pakotnē ir ļoti liela pretestība dažādu iemeslu dēļ un dažādu skatījumu dēļ. Nākamais. Vairāk no jums pajautāja par Eiropas dzelzceļa aģentūru un par tās centrālo lomu. Komisijas viedoklis ir ārkārtīgi strikts. Mēs uzskatām, ka Eiropas dzelzceļa aģentūras lomas stiprināšana ir ļoti nepieciešama un redzēsim, kur mēs ņemsim nepieciešamos resursus, lai to arī panāktu. Lai mēs tiešām varētu garantēt Eiropas dzelzceļa aģentūras vajadzīgos darbus. Visticamākais, ka arī dzelzceļa dzelzceļa operatori ir ieinteresēti šādas aģentūras izveidēji, un es jau teicu un atkārtoju to vēlreiz, ka, piemēram, viena lokomotīve, jauna lokomotīvas autorizācija ir 6 miljoni eiro. Tas maksā 6 miljonu eiro. Loko lokomotīvu resertifikācija 4 miljoni, un jūs varat iedomāties, ka ja sistēma tiks centralizēta un nebūs sa drumstalot pa dalību valsts certifikācijas vietām, tad tas ir būtisks, būtisks plus ražotājiem un operatoriem. Visi ir ieinteresēti šādas kopīgas struktūras izveidē. Nākamais - par publisko pakalpojumu sniedzēju saistībām un par to, kas notiks, ja mēs liberalizēsim tirgu un tā tālāk. Un kas notiks ar um, netik noslogotiem atzariem. Mēs esam izskatījuši šādas iespējas, mēs esam samērā vidējas, vidējas pārliecības un kaislības mākti šobrīd, jo mēs uzskatām, ka dažādu dalību valstu skatījums un uh, vairāki soļi tirgus liberalizācijas virzienā varbūt ir pareizais risinājums. Nenodarbosimies ar revolu revolūciju, lai tas nenotiek vienas nakts laikā. Mēs esam, atklāt, mēs esam atvērti diskusijām gan ar parlamentu, gan ar padomi. Mēs vienkārši uzskatām, ka šai sistēmai ir jātiek iedarbinātai un jāšāk darboties. Ļoti būtisks jautājums, un to pieminēja gandrīz viss no jums. Uh, infrastruktūras uzturētāji un operētāji. Operatori, un kādas ir attiecības starp infrastruktūras uzturētājiem un operētājiem. Komisija vēlas, lai tie tiktu pilnībā nodarīti infrastruktūra no operētāriem, operatoriem, un es vēlētos uzsvērt, ka komisija šajā ceturtajā dzelzceļa pakotnē ir iekļāvusi, un mēs vēlētos to redzēt arī turpmāk, Eiropas pievienoto vērtību. Un kāda tad ir Eiropas pievienotā vērtība nodalot infrastruktūru no operatoriem? Ir dzelzceļa tīkls, ir divas sliedas, un mēs vēlamies, lai šīs divas sliedas darbotos pēc iespējas labāk visas Eiropas skatu līmenī. Nevar būt infrastruktūra, proti nevar būt sliedas, par kurām tiek maksāta nodaļa, uh, un, nodeva, un šīs nodevas nonāk jūsu konkurentu kabatās. Tā vienkārši nevar būt. Mums ir jāizstrādā citas metodas, cits skatījums, lai mēs varētu izvairīties no negodīgas konkurences. Tas ir galvenais, tas ir galvenais, kāpēc komisija spiež uz nodalījumu. Un mēs nevaram ne uz kādu kompromisu šeit ielaisties. Protams, es saprotu, un eh, patiesībā tas arī nav milzīgs solis kompromisu virzienā, ka varētu būt integrētas struktūras vertikālā vai horizontālā līmenī, bet, ja tādas tiek veidotas, tad ir jābūt pilnīgi skaidriem noteikumiem un caurskatāmībai starp infrastruktūras uzturētājiem, operatoriem, un naudas plūsmai ir jābūt cik nu vien iespējams caurskatāmai, proti pilnīgi caurskatāmai. Un tā tam tad ir jābūt visā Eiropā. Līdz ar to, ņemot vērā manis tikko teikto, jā, komisija uzskata, ka horizontāls struktūras varētu tikt veidots un tomēr atšķirības starp eh, nodalījumu. Tātad ir jābūt nodalītam infrastruktūra pārvaldītājiem un operētājiem. Nedrīkst būt negodīgas priekšrocības un labumi kādam, kuram pieder infrastruktūra un kuram pieder operators, un operators ir gatavs piedalīties un izspiest citus visā Eiropā, vienlaicīgi saņemot naudu, kas tiek iedalīta infrastruktūras pārvaldītājiem un izmanto to konkurences kropļošanā. Uh, Komisija neielaidīsies uz kompromisiem. Tas ir mūsu princips. Protams, būs iespējama zināma elastība, jo, jo vairāk caurskatāmības mēs šeit ieviesīsim, jo visiem būs labāk. Un tas arī ir komisijas galīgais priekšlikums. Pie tam eh, to jau ir pieņēmusi parlaments eh, komitejā ar savu ziņojumu par trešās pakotnes pārskatīšanu. Un tagad mums ir jānodrošina jaunās likumdošanas realizācija dzīvē. Bet, eh, protams, ka ir zināms neskaidrības starp spēlējošajām pusēm, kuras vēlas godīgu konkurenci. Par to mēs esam diskutējuši līdz bezgalībai, bet tagad pārēj pie nākamā punkta. Tas varbūt ir nedaudz ārpus ceturtās dzelzceļa pakotnes, tā saucamais Connecting Europe, jeb saistīsim Eiropu pakotne. Mēs varam apgalvot, ka komisijas priekšlikums bija daudz plašāks un tālajošāks. Es pats esmu strādājis finanšu ministrijas virtuvē, ja vēlaties, un pārvaldu šo virtuvu pietiekam labi, lai zinātu, ka uh, kaut ko tur izcept ir grūti. Un tomēr mēs vēlamies vairāk atvēlēt transporta infrastruktūrām un tomēr esam pieļāvuši zinām pieaugumu. Un vēlamies to izmantot pēc iespējas racionālāk un loģiskāk. Tas eh, attiecās arī uz uh, adekvātu finansējumu piešķīrumu dažādiem projektiem. Jā, jā, Krāmer kungs, es ļoti nopietni uzklausīju jūsu argumentus, vienmēr esmu tā darījis, bet Krāmer kungs, jums ir jāsaredz arī zināmais pozitīvais. Līdz ar to nebūs tā, ka iepriekšējos transeiropas tīklos tā nebija. Šobrīd ir vairāki likumdošanas projekti, uh, kur ir jūsu rokās, jūs kopā ar padomu pieņemat likums, un mēs tiešām ceram, ka mums izdosies izveidot ļoti labu juridisko pamatu nākotnes investīcijām. Patiesībā mēs vēlētos iet vēl solīt tālāk un parunāt arī par citām iespējām. Situācija nav nemaz tik bezcerīga, kā Krāmer kungs šeit mēģina iedzīmēt mēs e, esam runājuši par dažādiem godīgas konkurences un konkurences veicināšanas cenu aspektiem ceļu transportā, bet tā ir varbūt cita diskusija. Vienkārši vēlējos to pieminēt. Situācija nav tik bezcerīga, Krāmerkungs, kā jūs to sakiet. Īpaši vēl ņemot vērā šobrīd diskusijas par ceturto dzelzceļa pakotni, tas noteikti veicinās godīgāku konkurenci. Kaut vai tāpēc, ka mums būs lielāka caurskatāmība, labāki mūsdienām piemērotāki noteikumi un kā jau teicu, labāka konkurence arī ar citiem pārvietošanās veidiem. Tie arī bija galvenie jautājumi, tātad Hamburga, Brandenburga, lidostas. Tas nav manā kompetences jomā, nevar to ietekmēt. Brandenburgas, Brandenburgas lidost vēl jau mazāk. Paldies, saka priekšsēdētājs, 12 runāt gribētāji. Rīkosimies sekojoši. Trīs minūtes katram, pēc tam komisāram desmit minūtes atbildēji, un pēc tam pārējām pie tīra enerģija transportām. Zīles kungs, Laifrīd kungs, Savisārs, Perker kungs, Kančana kungs, Flakenštaina kungs, Baičer kungs, vesela virkne, jā. Priekšsēdētājs nobēra visus runāt gribētājs. Zīles kungs, pirmais trīs minūtes. Thank you, Brian. Thank you very... Paldies, Brian. Piedodiet, komisāra, ka es atnācu par vēlu. Es vienkārši gribēju pakomentēt dažas lietas, un es esmu jau balstījies uz sadarbību ar komisiju. Iepriekšējos posmos ir tīpaši runājot par ziņojumu, kas ir saistīts ar uh, drošības certifikāciju Nacionālajās drošības iestādēs un Eiropas celceļa aģentūrā. Un tas, ko mēs šobrīd varam saskatīt, jā, pagaidām vēl nav izdarīts tulkojums dažādās valodās, bet bet šobrīd, šobrīd process uh, nerisina jautājumus katrā tīklā, jo joprojām ir, joprojām ir valstis, kuru certifikācija, uh, ar certifikāciju ir šāda, ka tā neko nemaksā vienā valstī, uh, bet tā ir derīga tikai šajā valstī, un tas notiek uh, viena mēneša laikā. Komisijas priekšlikums savukārt ir tā, ka termiņš ir četri mēneši, uh, ir jāmaksā par certifikāciju, bet tas savukārt tā ir derīga citās valstīs. Manuprāt, ir jāskatās uz reālajām situācijām, un mums ir nepieciešams strādāt konstruktīvi ar visām trīs iesaistītām institūcijām un arī, protams, arī interesētām pusēm tā, lai panāktu kompromisu. To pašu mēs varētu teikt par uh, zināmām bažām, par to, ka varbūt Nacionālās drošības iestādes kaut kādā veidā ir pakļautas Eiropas dzelzceļa aģentūrai. Un šādā veidā vienīgais veids, kā samazināt administratīvo slogu, ir tikai, ja kaut kādas kompetences nodot. Un varbūt jūs varētu izteikties par šo situāciju. Es būtu ļoti pateicīgs. Thanks, Roberts, Paldies, uh, Robert Lūdzu Rīkie kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Paldies par to, ka jūs ieradāties šeit un ka jūs uh, gribējat arī runāt par šiem jautājumiem. Man ir daži komentāri par dzelzceļu. Dzelzceļš ir uh, labs pārvietošanas veids, tas ir draudzīgs videi un arī drošs un lētāks. Taču šobrīd mums ir diezgan sarežģīta sistēma, piemēram, luksoforu sistēma. Mums ir nepieciešams nodrošināt savietojamību. Dažās valstīs mēs saskatām arī protekcionismu, un tas attiecas uz uh, dažādām, uh, dažādām personām, ne tikai uz uh, operatoriem, bet arī dažos gadījumos to dara sociālie partneri, piemēram, arī drošības aģentūras un tā tālāk. Uh, Varbūt viņi pat domā, ka Eiropas parlamenta deputāti neņem vērā nacionālās intereses un uzskata, ka svarīgākais ir ņemt vērā šīs intereses. Šeit, kad mēs runājam arī par budžeta līdzekļiem, tad ir jāskatās, ko šeit piedāvāja padome daudzgadu budžetā ietvaram, un tas, protams, ietekmēs arī ceturto pakotni. Jo kā tad mēs nodrošināsim dzelzceļa aģentūrai jaunus pienākumus, ja paralēli samazinām viņa budžetu. Un šajā situācijā savietojamība, drošība mm, kļūs par diezgan sa grūti sasniedzamiem mērķiem, kad mēs runājam par infrastruktūrām. Tāda ir jāsaprot, ka eksistē arī dažādas tehnoloģiskās sistēmas un ka ir nepieciešams to visu pētīt, lai varētu savietot. Taču budžets šī mērķa netiek piedāvāts. Daudzgadu finanšu plānā budžeta līdzakļi nav paredzēti tam. Tātad varam teikt tā, ka šobrīd mums ir zināms kolīzija kurs attiecībā uz uh, izvirzītajiem mērķiem un piedāvātiem līdzakļiem, lai šos mērķus sasniegtu. Jā, šobrīd mēs runājam par certifikācijas pirmo versiju. Šobrīd mums ir diezgan sarežģīti pasākumi, kas ir nepieciešami kas ir jāintegrē dažādos tīklos. Un šeit mēs runājam arī par robežu slēgšanu. Manuprāt, tas ir pretrunā ar pamatlīgumu. Tāpēc um, mans priekšlikums ir šāds - jāpārbauda budžeta stāvoklis. Un atceramies arī, ka jūs pieminējāt visus dzelzceļa operators pilnīgi visās valstīs. Jūs teicāt, kā notiek krāpniecības gadījumi, īstenībā nepietiek caurskatāmības. Tāpēc, ko var darīt sistēmā, kas būtu vēl lielākā mērā integrētā, tā, lai izvairītos no šiem krāpniecības mēģinājumiem. Tāpēc vēlos teikt, ka ja mēs šajā gadījumā nevaram skaidri nošķirt tad mums būs problēmas ar ceturto pakotni, un tas pats atkārtosies arī tad, kad runāsim par piektā. Tālāk, kā ir ar saikni starp uh, publiskiem pakalpojumiem, kā ir ar kā ir š, ar šo publisko pakalpojumu un uh, attiecīgi regulēšanas pasākumiem. Uh, Protams, sociālais aspekts arī ir pieminēšanas vērts, jo mēs dzirdējam, ka 600 tūkstoši cilvēku strādā dzelzceļa jomā. Jautājums vienmēr ir, kā viņus varēsim aizsargāt. Laihtarīda kungs, trīs minūtes ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētē. Komisāra kungs. Pagātnē mums bija ļoti interesantas diskusijas par liberalizāciju. Un es centīšos tagad runāt uh, angliski, jo tad, kad es runāju vāciski, man bija sajūta, ka mani nesaprot. Nu, tad pacentīšos runāt angliski, varbūt būs veiksmīgāks risinājums. Jā, mm, mēs dzirdējam arī to, kā, kādus jautājumus uzdeva koordinatori. Viņi, principā, uzdeva gan visai visu svarīgāko, tāpēc no manas puses ir sīkākas lietas. Pirmkārt, par eh, publisko pakalpojumu. Uh, Es pazīstu diezgan efektīvas dzelzceļa sistēmas, kur finansējums tiek nodrošināts tādā veidā, ka uh, tie posmi, kas uh, nespēļņu, savukārt finansē tos posmus, kur pēļņa ir neliela vai arī vispār nav. Nu tad, eh, kā ir ar eh, komisijas viedokli? Uh, Es gribētu saņemt ļoti konkrētu priekšlikumu par to, kā liberalizētā tirgū mēs varēsim turpināt izmantot šādu sistēmu, vai būs striktāki noteikumi attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas uz tiem dzelzceļa posmiem, kas nespēļņu, un arī attiecībā uz nepelnošiem posmiem. Un vēl viena lieta, man ir principiāla problēma ar jūsu idejām kas nosaka to, ka atsaistīšana un liberalizācija un varbūt pat privatizācija būs obligāta. Es tā līdz galam nesaprotu. Eiropā mums ir sistēmas, kas ir atsaistītas un darbojas ļoti labi, taču mums ir arī sistēmas, kas nav atsaistītas un labi strādā. Piemēram, Šveices sistēma strādā lieliski. Kāpēc līdz ar to būtu nepieciešams izjaukt šādas sistēmas? Ja, manuprāt, Jā, tā ir viena no labākajām sistēmām, kas vispār eksistē dzelzceļa jomā. Kāpēc jums tas ir tik svarīgi? Un trešais jautājums, un tas pat nav jautājums, varbūt drīzāk lūgums. Lūdzu, nestāstiet mums, kā apvienotās karalistas dzelzceļa sistēma ir laba, vai arī kā tas ir paraugs. Tas, kas notika apvienotajā karalistē, ir katastrofa. Un uh, vairāk nekā 5 miljardus vai nu mārciņu, vai nu eiro, tas gal galā izmaksāja nodokļu ma eh, maksātājiem līdz brīdim, kad viņi atkal varēja sakārtot šo sistēmu. Brita, Briti liberalizēja un privatizēja savu sistēmu, tas nav labs piemērs, tas ir vienkārši piemērs tam, kas notika, un ša, šī īstenībā bija milzīga katastrofa. Mēs esam savisāri. Savisāri, Kauns, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāra kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka es ticu dzelzceļa sistēmai, un es neticu, ka dzelzceļu būtu iespējams pilnībā aizstāt ar autoceļiem. Es saprotu komisijas priekšlikumu, es to pilnībā atbalstu, bet man ir pāris jautājumu. Vispirms, jūs runājāt par privātajiem dzelzceļu operatoriem, kurus atbalsta valsts, un jūs teicāt, ka būs vienoti noteikumi visiem. Es gribu vaicāt, vai tas ietekmēs arī valsts iepirkuma noteikumus, vai šie noteikumi būs vienoti kaut uh, arī uzņēmumu īpašuma formas atšķiras, piemēram, gadījumos, kad ir uh, valsts uzņēmumi un kad privātie. Uh, otrs jautājums nav saistīts ar pakotni kā tādu, bet uh, domājot plašāk, es gribētu vaicāt, vai komisija ir domājusi par eventuāliem stimuliem tām dalību valstīm, kas nav pilnībā pabeigušas dzelzceļu izbūvi. Varbūt mēs varētu tomēr to veicināt, jo nav iespējams runāt par vienotu Eiropas dzelzceļu telpu, ja mums nav savienoti dzelzceļi. Paldies! Paldies, priekšsādētāji! Komisāra kungs var piekrist daudzos aspektos tam, ko jūs teicāt. Jā, jūs runājat par efektivitāti dzelzceļa jomā, jūs runājat par pakalpojumiem. Uh, Kad jūs runājat par drošību un paļāvības koeficientu, un kad jūs runājat par sistēmu, kas nodrošinātu pienācīgu piekļuvi uh, dzelzceļa infrastruktūrai. Taču es nu līdz galam sapratu tas, to, ko jūs teicat. Vienā no pirmajiem punktiem, nu, vismaz tas, ko man iztulkoja valsts valodā, bija tas, ka holdinga struktūra var palikt tur, kur tā, kur tā ir bijusi jaunās regulas uh, ieviešanas brīdī. Tas nozīmē, ka tur nav nepieciešams mainīt. Un tas savukārt nozīmē, ka jā, sistēma eksistē, un ja tā ir derīga un funkcionē, nav nepieciešams visu izjaukt. Bet te pašā laikā jūs teicāt, ka uh, atsaistīšana ir pats svarīgākais un ka tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai vispār varētu turpināt ieviest pakotnes normas. Lūdzu, paskaidrojiet šo lietu. Otrakārt, mēs tajā brīdī, kad runājām par lidostu pakotni, tieši teicām, ka tā ir vienota pakotne. Un jūs dzirdējat, ka jūs šeit atbalstāt, ka mēs atbalstam vairākus punktus, taču ir citi kas ir ļoti kritiski. Un ja mēs šeit arī izmantojam tādu iespēju, ka tā ir pakotne, un tad līdz ar to to kritisko punktu dēļ mēs varbūt nevarēsim panākt kopīgu risinājumu. Varbūt 90% ir pilnīgi pieņemami, savukārt 10% nebūtu pieņemami. Un tad runājot tagad par dzelzceļa pakotni, varbūt labāk būtu to izskatīt nevis kā pakotni, bet atsevišķi, ja ir kādi punkti, par kuriem mēs varam vienoties. Uh, tad mēs varam pēc iespējas ātrāk vienoties un pabeigt šo punktu izskatīšanu, lai uh, šo punktu pieņemšana nebūtu atkarīga no citiem punktiem, par kuriem šobrīd ir grūti vienoties. Tā, lai nestanāktu tā, ka visā pakotnē uh, nevar tikt pieņemt. Manuprāt, patērētāja interesēs būtu tieši šāda pieeja, un arī eh, brīvā tirgus interesēs šā, būtu tieši šāda, lai mēs šo jautājumu izskatītu nevis kā vienotu pakotni, bet tur, kur ir labi risinājumi, lai pēc iespējas ātrāk šos risinājumus pieņemtu, īstenotu, un savukārt tur, kur nesavienojušies, tad varbūt ar laiku mēs meklējam tur risinājumus. Paldies! Čoši! Bahkungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! par jūsu paskaidrojumiem. Manuprāt, mēs noteikti vēl vairāk kārt tiksimies un runāsim par šiem jautājumiem ar jums un jūsu kolēģiem. Man ir jautājums, kas ir saistīts arī ar to, ko teica Pirka kungs, šī pakotnes pieeja. Nu, kā jau kolēģis paskaidroja, mums šeit visiem ir uh, viedoklis, ka mēs darbojamies drošības un savstarpējības un efektivitātes interesēs, un mūsu interesē arī mūsu uh, patērētāju vajadzības, un ka mēs esam par to, ka uh, tehniskā harmonizācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu savstarpējību, un, manuprāt, tehniskā uh, savietojamība ir viena no lielākajām problēmām. Taču ir citi jautājumi, par kuriem savukārt diezgan nopietni strīda vai viedokļa atšķirības, Tāpēc ir nepieciešams šos jautājumus risināt, un Vācijas avīzējas lasīja, ka Eiropas Savienības komisija vēlas uzspiest konkurenci. Un jautājums ir par to, um, ko jūs uh, domājat par parlamenta priekšlikumiem. Mēs esam pieteikuši pārskatīšanu, mums ir bāze, kas jau ir iekrāta, Mums ir informācija no Eiropas un nacionālajiem regulātoriem. Mēs esam jau skaidri norādījuši aspektus, kas ir saistīti ar finansējumu. Tāpēc vēlamies teikt, ka mums īstenībā jau ir pamats, uz kura mēs varam strādāt, bet, protams, ir arī citi dokumenti, citi aspekti. Īrijas prezidentūra teica, ka viņi gribētu pēc iespējas ātrāk izskatīt tehniskos jautājumus, un mūsuprāt tas ir labs uh, darbības veids, un savukārt citi aspekti varbūt būs, ris, būtu risināmi 5-10 gadu laikā, tad, kad jau būs ieguvuši pieredze, savukārt uzspies tagad kaut ko. Un uh, tad tā informācija, ko es esmu saņēmis no, uh, no likumdevējiem, gan no parlamenta, gan no padomes, un sa saņēma informāciju arī no operatoriem un arotbiedrībām, viņi uzskata, ka šobrīd notiek vāras cīņa, un šī cīņa nav dzelzceļa interesēs. Otrais jautājums ir šāds. Mēs esam runājuši par atklāto modeli, tātad nevis vienotu modeli visai Eiropai, bet atklātu veidu. Un kā tad ir šobrīd? jo jūs savos vārdos teicāt, ka šobrīd pastāv tiešām ļoti atšķirīgas situācijas un arī atšķirīgas problēmas. Tur ir jautājumi, kas saistīti ar ter teritoriju, ar īpašumu tiesībām, arī kultūras aspektiem, ieraduma aspektiem un uh, to, cik gari ir dzelzceļa posma un tā tālāk. Un tāpēc varam konstatēt tiešām, ka tā dažādība ir milzīgi, milzīga un varbūt nemaz nav iespējams panākt vienotu modeli, vai arī to var vienkārši uzspiest. Tas ir viens no variantiem. Man ir arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar speciālistiem, ar ekspertiem, jo šis priekšlikums pagaidām vēl tikai daļai izstrādāts, nav vēl pagaidām informācijas par ekonomiskajām sekām, ja notiek pārņemšana, kā ir ar personāla jautājumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi iesaistīt arī ražotājus, bet nu, par tiem visiem jautājumiem mēs vēl runāsim. Kančana kungs. Grazie, prezidente, grazie, komisārio. Paldies, priekšsēdētāji. Un arī es domāju, ka ir paveikts nozīmīgs un svarīgs darbs. Es gribētu apsveikt komisāru kungu un uh, viņa kabinetu. Uh, bet jāsaka, zināmā mērā te ir arī tāda liekulība, uh, jo no vienas puses mēs sakam, ka mēs gribam izveidot un, un pastiprināt Eiropas vienoto tirgu. Jā, tam visi piekrīt. Bet, lai to izdarītu, ir nepieciešama caurskatāmība, ir nepieciešama reāla konkurence, konkurēt spēja un resursi, un ir jāsaprot arī uh, atbilstošais uh, laiks un, un tūkstošiem reižu esam dzirdējuši, jā, visi tam piekrīt, bet, ja paskatāmies konkrēti uz progresu, kas ir panākts, tad mēs redzam šo ceturto pakotni un uh, vi, daudz maz, kas ir reāli sasniegts. Tātad šie seši faili plus viens un tad iekšējās problēmas komisijā, termiņu kavēšana un tā tālāk. Vismaz tā mums tika teikts, ka komisijā eh, un uh, padomē ir iekšējās problēmas. Un es saprotu, ka ir ļoti grūti panākt to, lai darbi saskanētu ar to, ko mēs runājam un vēlamies. Protams, mēs atbalstām uh, konkurenci, caurskatāmību, uh, realistiskus grafikus, bet mēs redzam, ka vispirms ir problēmas pieņemt lēmumus, pēc tam ir problēmas tos īstenot, pēc tam ir problēmas piesaistīt resursus. Jā, mēs zinām, ka ir problēmas ar budžetu, bet nemaz nerunājot par prioritātēm vai par mūsu prioritātēm, ir nepieciešama politiskā griba un vēlme lietas izdarīt. Paldies. Mr. Fleckenstein. Fleckenstein kungs, trīs minūtes lūdzu. Uh, komisār, glaube, wir... Komisāra kungs, manuprāt, mums ir jārunā šeit par daudziem punktiem, par daudziem, protams, jau tika runāts. Un Noteikti mēs varētu par daudziem no šiem vienoties eh, ļoti detalizēt, un šādā veidā panāksim eh, labu progresu. Varbūt jūs būtu pārsteigts, bet es vēlos uzdot vēl vienu jautājumu par atsaistīšanu. Kā Groša kungs teica, ka nav pareizi izveidot tādu dogmu, man ir jautājums. Dokumenti, kas mums šobrīd ir pieejami, tur tiek runāts izveidot holdinga struktūru, respektīvi paturēt holdinga struktūru. Jūs definējat tad noteikumus, kā tās lietas var notikt. Vai jūs, vai arī Rötekongs, vai jums ir kāda ideja, kāpēc uzņēmums Eiropā gribētu ar šiem nosacījumiem paturēt holdinga struktūru? Jo, nu, nu, mēģinām iztēloties, kā tas būtu. Noteikti jums ir kaut kāds priekšstats Kāpēc šeit būtu šī alternatīva? Manuprāt, un lūdzu, komisāra kungs, nesakiet, ka kompromisi nav iespējami. Lūdzu, nesakiet to. Jo mēs bieži dzirdējam to, un gal galā viss ir kārtībā. Paldies! Thank you, Mr. Čamosā. Tramosas kungs, lūdzu. Paldies, Brājā. Komisāra kungs. Es gribētu sveikt jūs šajā parlamentā un divi jautājumi. Pirmais. Jūs runājāt par Eiropas dzelzceļa aģentūru, un es gribētu zināt, vai ir kaut kāda cerība šajā ceturtajā pakotnē uh, paredzēt arī Eiropas regulātoru. Ja jā, tad es domāju, ka šis parlaments ir gatavs uh, uzņemt šādu priekšlikumu, jo pagājušā gadā mēs runājām par šo rikāstu un šķiet, ka viens no secinājumiem bija tāds, ka Eiropas tirgum ir nepieciešams regulators. Un atceros, ka Baltajā grāmatā par transportu darbu pie tās vadīja Groškungs, arī šī ideja tika virzīta. Tā kā varbūt, ka ir iespējams arī Eiropas regulators. Otrs jautājums par padomas budžeta priekšlikumu. Vai jums šķiet, ka būs pietiekami daudz līdzekļu šiem co-network projektiem? Paldies! Paldies, Zarībī kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Es zinu, ka jūs atbalstat noteikti caurskatāmību un e, jūs runājāt arī par ceļu kabatāžu, bet runājot par dzelzceļa sektoru, es domāju, ka mēs visi piekrītām tam, ka ir nepieciešams uzlabot uh, savstarpējo savietojamību, ir jāuzlabo piekļuvu dzelzceļa infrastruktūrai, dzelzceļa pakalpojumiem, uh, bet Šķiet, ka jūs piedāvājat panacēju, kas ir liberalizācija, un tā it kā ļaus sasniegt visus trīs mērķus. Bet man šķiet, jūs esat aizmirsis vienu būtisku elementu. Un eh, šķiet, eh, šeit ir mēģinājums jūgt ratus priekšā zirgam. Jo mums vispirms ir nepieciešama reāla infrastruktūra lai veidotu efektīvus dzelzceļa tīklus Eiropā, un tam ir vajadzīgas investīcijas. Mēs gribam būvēt ātrgaitas dzelzceļus. Pētījumi rāda, ka tam ir nepieciešams vairāk nekā 300 miljārdu eiro lielas investīcijas, bet uh, tikai 8 vai 9 miljārdus piedāvā komisija. Jautājums, eh, vai šāds smērķis ir realistisks, jo jūs e, šķiet e, fokusēties tikai un vienīgi uz liberalizāciju un cert, ka tā visu atrisinās pati par sevi. Bet es domāju, ka mums ir nepieciešams e, runāt par finansiālo situāciju un arī vajadzētu izvairīties uh, no kļūdainas informācijas izplatīšanas, piemēram, par SNCB mm, parādu. Tāpat uh, mums ir jādomā par vienlīdzīgiem nosacījumiem publiskajam un privātajam sektoram. Es zinu, ka jūs esat liberāls savā pieejā, bet visai neelastīgs tomēr. Jūs piedāvājat tikai vienu risinājumu. Un es domāju, ka šajā sistēmā mums ir jādomā par vairāk resursu piesaistīšanu. Un līdz ar to ir jādod lielāka elastība dalību valstīm, piemēram, saglabāt m, mm, tās holding kompānijas, kas jau ir, tīpaši tad, ja nenotiek diskriminācija. Un Man šķiet, ka mums ir bijusi ļoti bagātīga viedokļa apmaiņa. Protams, mēs esam gatavi arī to turpināt. Ja runājam par pārvaldību, eh, tad eh, noteikti ir nepieciešams vairāk elastības. Paldies, nākamais runātājs, lūdzu, trīs minūtes. Excellent. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, dans vos... Euh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, vispirms Jūs runājāt par to, kā ir samazinājies dzelzceļa pārvadājuma īpatsvars kopējā transporta sistēmā un ka autopārdājuma apjomi ir pieauguši. Bet man šķiet, ka, ja runājam par investīcijām, kas ir, protams, nepieciešams, tad šeit trūkst politiskās vēlmes un gribas mūsu dzelzceļu sistēmas nedarbojas efektīvi. Jūs teicāt, ir nepieciešams vairāk liberalizācijas, vairāk konkurences, bet tas jau nav vienīgais risinājums. Tie cilvēki, kas izmanto dzelzceļu, grib, uh, lai vilcieni ietu atbilstoši sarakstām, lai pārvietošanās vilcienos būtu ērta un droša. Viņus neinteresē, kas notiek ar konkurenci, viņus interesē šis pakalpojums, un viņi šādu pakalpojumu grib saņemt neatkarīgi no tā, vai šī pakalpojuma sniegšana ir peļņu nesoša vai nē. Jūs runājāt arī par šiem holdingu uzņēmumiem. Es saprotu, ka jūs jau esat lēmumu pieņēmis, bet gribētu atgādināt, ka ir holding kompānijas, kas darbojas ļoti efektīvi. Es piekrītu, ir nepieciešama caurskatāmība, tīpaši attiecībā uz uh, finanšu plūsmu uh, starp holding kompānijām un operatoriem, bet ja šāda caurskatāmība darījuma un naudas plūsmas caurskatāmība tiek nodrošināta, tad es domāju, nav nekādas uh, vajadzības pārcirst e, šīs saites starp holding kompānijām un operatoriem visur Eiropā. Tāpat e, es gribētu pieminēt e, dzelzceļa nozarē strādājošos. Ļoti bieži es dzirdēju pieminām liberalizācijas nepieciešamību, un kā piemēra šeit tiek minēta mm, gaisa sapiksme. Un mēs bieži runājam par tās pašas, tām pašām sociālajām garantijām celsceļu uh, darbiniekiem, uh, kādas tiek nodrošinātas uh, avio nozarē strādājošajiem, bet man šķiet, ka tas, ko jūs runājat, to negarantēs. Paldies. Mr. Ertug. Ertuga kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības iedzīvotāji, komisāra kungs, viņiem īstenībā šobrīd ir problēma ar, ar eh, to, cik ātri notiek eh, liberalizācija dzelzceļa tirgu. Kāpēc es tā saku? Esmu saņēmis informāciju par to, ka ir vēlme panākt mērķi, lai arī kādiem līdzekļiem, ka šobrīd tāda ideoloģija, ka ir jāliberalizē un viss. Tāpēc arī, komisāra kungs, man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, visā diskusijā, kad mēs runājam par ceturto pakotni, mēs nekur neredzam, ka būtu rakstīts par finansējumu, par to, ka ir struktūras, infrastruktūras finansējuma modelis. Netiek runāts par to, kā mēs finansēsim infrastruktūru Eiropas Savienībā. Nav nevienas valsts, kurā infrastruktūras ziņā nebūtu trūkumu. Tāpēc, kā Eiropas komisija plāno šo situāciju labot? Manuprāt, ar tiem mērķiem, ko jūs šeit aprakstījāt, man ir sajūta, ka mēs to nepanāksim. Jo kāds būtu mērķis, kāda būtu interese uzņēmumam miljārdos un pat vēl miljārdus investēt infrastruktūrā, uh, ja viņi nevar uh, ietekmēt vairs infrastruktūru vai arī gūt peļņu no tās. Tāpēc arī kāda, lai būtu a, uh, motivācija uzņēmumam to darīt. Otrakārt, komisāra kungs, jā, vien es pareizi atceros, tad ar šī gada pirmo datumu ir uh, stājusies spēkā pārskatīta regula. Un tāpēc es varu piekrist tam, ko teica Baha kungs. Tas, ko mēs cenšamies šobrīd panākt Eiropas Savienībā, šobrīd netiek atspoguļot pārskatītajā dokumentā. Tāpēc, kāpēc šobrīd nav iespējams pārskatītā normatīvā aktā uh, rezultātus, varbūt mēs varētu nogaidīt un paskatīties, kādas būs problēmas, un tad attiecīgi rīkoties, lai uh, šīs problēmas kompensētu. Manuprāt, šobrīd pārskatītais tiesību akts nav sasniedzis mērķi, mēs drīzāk runājam par ideoloģisko mērķi, kas ir jāsasniedz par katru cenu. Uh, Vēl viena lietā. Kāpēc jūs, jūs atkal esat atlicis ceturtās pakotnes uh, publiskošanu? Balsaitis kungs. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, iš tikrųjų. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Godātais komisāra kungs. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts un daudzpusīgs, tāpēc ir tikai un vienīgi normāli, ka dzelzceļa projekti, tieši tāpat kā enerģijas projekti, tos mēs izskatām politiskā līmenī, ne tikai ekonomiskā. Jo ir jau tā, ka ikvienai valstī ir uh, ik viena valsts no dzelzceļa gūst noteiktu ieņēmumu. Pie tam ne tikai ekonomiski ieņēmumu, bet rada arī darba vietas, un tam ir arī sociālais aspekts. Uh, Tāpēc eh, es domāju, ka viens no būtiskākajiem, par ko vajadzētu runāt 4. pakotnē, tiešām ir liberalizācija. Es vēlētos ierosināt, ka nākotnē komisija tomēr piedomātu par to, kādā veidā tiek uh, pārveidota dzelzceļa sistēma Eiropā tādā virzienā, lai tā mums nāktu par labu, jo šobrīd mēs zaudējam ārkārtīgi daudz darba vietu. Eiropas Savienībā daudzas eh, kompānijas ir nonākušas uz bankrota sliekšņa, tās ir spiests vai nu pārcelties ārpus Eiropas Savienības robežām vai vienkārši sevi slēgt. Un eh, šobrīd mēs runājam par miljoniem eiro, kas tiek zaudēti. Atcerēsimies vēl, ka katrai valstī ir īpatne geogrāfiskā situācija. Valsts ir gan iegarenas, gan attālas, gan ar salām. Piemēram, ir dažādi maksājumi eh, smagajām mašīnām, kuras eh, pārvietojas par Baltijas valstu ceļiem. Kāpēc mums būtu jābūt eh, laimīgiem un priecīgiem par šo dzelzceļu pakotni, skaidri zinot, ka mēs zaudēsim darba vietas? Piemēram, manā valstī mēs zaudēsim simtiem darba vietu, vienlaicīgi saņem, vienlaicīgi tie cilvēki varēs strādāt citās dalību valstīs un varbūt arī pie mums ieradīsies augsti izglītoti strādājošie. Uh, Liberalizācija ir ļoti daudz dažādu šķautņu. Piemēram, ar liberalizāciju kaut vai Krievija, kurā nav nekādi principi nedz brīvas konkurences ziņā, nedz arī liberalizācijas ziņā, nodarbosies ar reālu dempingu. Un tad, kad mēs būsim nomērdējuši badā mūsu dzelzceļa pārvaldības kompānijas, viņi ienāks, viņi būs monopols, un tad redzēsim, kas notiks. Jūs it kā sakiet, ka preču pārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem ir jānonāk no ceļiem uz dzelzceļiem, lai gan pasažieru pārvietotos ar ātru pārvietojumu dzelzceļus, gan arī preces. It kā pareizi. Un tomēr atgriezīsimies pie principiem. Mums ir jārunā arī par citiem, citiem, citām iespējām. Prieksēdētājs. Es eh, ļaušu jums izteikties, bet jūs arī esat pēdējā saka prieksēdētais, jo es esmu noslēdzis eh, runātājs sarakstu. Paldies, Ajala Sanders kundze saka. Jā, kā jūs dzirdiet, problēma ir daudz, bet eh, vēlētos atvainoties, ka ierados tik vēl un vēlētos runāt par dzelzīt problēmām Spānijā. Ko tad mēs vēlamies? Mēs vēlamies Eiropas dzelzceļa tīklu. Eiropas. Nevis tādu, kas darbojās Vācijā vai Spānijā, Eiropā. Tāpēc e, mēs vēlamies izveidot koridorus, mēs vēlamies stiprināt dzelzceļa operators, bet tagad šodien mēs runājam par ceturto dzelzceļa pakotni ar visiem tajā iekļautajiem elementiem. Labi, bet um, ir divi neatrisināti jautājumi. Pirmais ir tas, ka uh, eh, 27 plus 1 dalību valsts vai ir nauda savstarpējīguma un interoperabilitātes izveidošanai. Tas prasa milzīgas investīcijas, ir daudz kritiski noskaņot valstu padomē un neaizmirsīsim arī sociālo aspektu. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Mēs nevaram ceturto dzelzceļa pakopni realizēt dzīvē, ja mēs neņemsim vērā lielāko izaicinājumu dzelzceļa nozarē, proti darba ņēmējs. Manuprāt, tas nav atrunāts šajā ceturtajā pakotnē. Tajā vispār iztrūks, nu, tāpat kā iztrūks sociālās sadaļas komisāra kungs, saka prieksēdētājs. Jums jau te nebūs ko atbildēt, nav ko te atbildēt. Jā, iespējams, ka jūs varat dot vienu atbildu uz visiem jautājumiem kopā. Komisārs. Jā, ļoti daudz jautājumu vai komentāru tikt izteikts par dažādiem ceturtās dzelzceļa pakotnes elementiem. Protams, mēs varam diskutēt bezgalīgi, bet Sākšu ar pēdējo uzdoto jautājumu - sociālais aspekts un nodarbinātība. Nav jau tā, ka mēs liberalizāciju darām liberalizācijas dēļ. 20 gadu laikā dzelzceļi ir zaudējuši 43% strādājošo Ungārijā 70%, un līdz ar to tas būtu labākais, ko mēs varam darīt nodarbinātībā. Mēs izvērt, izvērtējām ietekmes saku novērtējumu un 34 miljoni papildus tā saucamie pasažieru kilometri katru gadu, un tas var radīt 14 tūkstošus jaunu darba vietu. Tie ir skaitļi, tā ir realitāte. Un uh, mēs ļoti uzmanīgi esam izpētījuši visus aspektus un iesaistījušies sociālā dialogā ar citām pusēm. Mēs runājam par sociālo strādnieku aizsardzība. Bet, ja jau dzelzceļa atzara tiek stē, slēgta, tiek, tiek atlaisti strādājošie, un mūsu nolūks ir palielināt dzelzceļu pakalpojumu sniegšanas gan kvalitāti, gan apjoms. Līdz ar to jūsu teiktais par to, ka tas samazinās dzelzceļā strādājošo skaitu, nē. Ne, tā ir pragmatiska pakotne, tā nav ideoloģiska pakotne liberalizācija liberalizācijas dēļ. Nākamais. Kāpēc šī pakotne tika atlikta? Vai viens mērnesis tiešām ir atlikšanas tik traģisks atlikšanas e, iemērs. Tātad 19. decembrī mēs e, vēlējām, vai mēs e, to publiskojām, un 13. janvārī tas nonāca savā gala stadijā. Mums tiek pārmest, ka tas ir ticis atlikts, bet tā nav. Nākamais par investīcijām. Jūs apgalvojiet, ka liberalizācija ir slikta lieta, jo kompānijas ir investējusi infrastruktūrā. Nē, nav. Tie ir nodokļu maksātāji, kur ir investējuši infrastruktūrā. 2009. gadā subsīdijas plus eh, nodokļu maksātāju naudu 46 miljoni eiro. eiro. Ja mēs vēlamies radīt papildus iespējas investēt, investētājiem, tad arī tas ir liberalizācijas nolūks. Runāsim skaidru valodu. Atkal un vēlreiz. Tas, ka mēs vēlamies nodarīt operators no pārvaldītājiem. Kāpēc tad mēs nerunājam tikai un vienīgi par interoperabilitāti? Kāpēc mēs to esam iestrādājuši ceturtajā dzelzceļa pakotnē? Ja mums nav kopīga dzelzceļa telpa, tad mums nav nepieciešama interoperabilitāte. Tad katrs mēs strādājam savas dalību valsts ietvaros un nerunāsim par kopīgu Eiropas dzelzceļa telpu no jēgas. Un ja jūs vēlaties pārobežu dimensiju, tad jums ir jāveido kaut kādi elementi, kuri atrunātu godīgu konkurenci. Un tas ir tieši šā iemesla dēļ mēs neakceptējam, ka ieņēmumu un ienākumu no infrastruktūras atbalsta operators citās konkurējošās nozarēs vai citos konkurējošos izpildījumos vai pat citās dalībvalstīs. Tā ir nodokļu maksātāju nauda, kurus viņi ieņem no infrastruktūras un pēc tam izmanto konkurences kropļošanai citur. Tāda ir realitāte. Nākamais par resursiem. Redzēsim, kas notiks ar daudzgadu finanšu schēmu, redzēsim, ko parlaments par to teiks, un, kā jau es teicu, jautājums ir saistīts ar naudu. Mēs jau sagaidām, ka naudas būs mazāk, bet jebkurā gadījumā uh, Mēs jau prasījām mazāk nekā ir nepieciešams investīcijām un vēl pēc tam saņemsim mazāk nekā jau tā prasījām mazāk. Dalību valstis ir apņēmušās ļoti daudz investēt infrastruktūrā, bet jebkurā gadījumā tas viss šobrīd sāk jau šķobīties. Bet tas ir cits jautājums. Tagad par Eiropas dzelzceļa aģentūras lomu. Šī loma ir paredzēts paplašināt, un jautājums par Eiropas nākotnes regulātoru dzelzceļa jomā, tad ir jāatcerās, ka mēs mēģinam patreiz eksistējušos dalību valstu regulātors apvienot tādā kā kopīgā tīklā. Un tad Eiropas dzelzceļa pārvaldītāji varētu sadarboties savā starpā. Un eh, tomēr ir vairāk elementi, kurus eh, mēs uzskatām par dalību valstu kompetenci. Un tā ir arī e, dalību valstu drošības institūcija uzraudzība. Nākamais jautājums par to, kādā veidā tā saucamās e, labumu nenesošās un ieņēmums nenesošie atzari un maršruti, lai netiktu slēgti. Mums ir nepieciešams rast visiem pieņemam risinājumu, bet patiesībā tās ir dalību valsts, kas vairāk izskata šādus jautājumus. Pie tām es neko nepieminēju par apvienotās karalistas pieredzi. Neko neteicu. Es uh, uzskatu, ka zināmi loģiski apsvērumi ir jāņem vērā un ir jārunā par dzelzceļa, dzelzceļu kā Eh, dzelzceļu kā ieņēmumu nozara. Tā saucamie izolētie tīkli. Protams, ka dalību valstu dzelzceļa drošību uzraudzošās iestādes jau paliks atbildīgās. Mēs neko nesakam par privatizācijai jā vai privatizācijai nē. Tas nav komisijas uzdevums. Mums nav nekādas ietekmes uz piedarības jautājumu. Ja uzņēmums kuram piedara infrastruktūra vai operētājs vai um, pakalpojumu nodrošināšana, par to šajā pakotnē tik daudz nemaz neiet runa. Un arī publiskā iepirkuma nosacījumi šeit nav atrunāti. Tātad, tie būtu svarīgākie aspekti, Protams, e, tas nenozīmē, ka holdingu uzbūve būs jāmaina. Kā jau es teicu, es e, holding, šo holdingu struktūru it kā pieņēmu un tomēr. Komisija, es vēlos redzēt ļoti skaidru caurskatāmības e, caurskatāmības principu piemērošanu naudas plūsmai. Tas ir galvenais šīs pakotnes uzdevums. Pretējā gadījumā visa pakotne zaudē savu jēmu, jēgu. Jau teicu, ka patreizējā situācijā status quo ir tāds, ka dzelzceļi piedzīvo ļoti spēc, izjūt ļoti spēcīgu konkurenci no citiem transporta veidiem. Un kā nodrošināt, nodrošināt to, lai visiem transporta veidiem būtu pietiekams iespējas izpausties, bet tas varbūt ir citas diskusijas mērķis un nolūks. Runāsim tātad par ceturto dzelzceļu pakotni. Paldies! Paldies komisāru kungam! Esmu pārliecināts, ka mūs gaida interesantas nedēļas, un e, mēs lemsim, kuras, mēs esam nolēmuši, kuras e, politiskās grupas būs ir atbildīgs par e, ziņojumu sagatavošanu par šo pakotni, un tuvākajās dienās mēs jau zināsim referentu vārdus. Godātais komisāra kungs. Komisāra kungs, jūs paliekat šeit, jūs neiet prom un uzklausīsiet Roetas kungu. Tātad nākamais eh, darba kārtības punkts ir tīra enerģija transportam. Vārds jums, komisāra kungs. Paldies, arī tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Priekšsēdētājs pārtrauc. Ja kāds iet prom, lūdzu darāt to klusiņām. Un nerunājiet šeit, šeit runājam mēs. Pārējās sēdes noturiet lūdzu gaitaņos un kulurālos. Tagad vārds komisāra kungam. Uh, Jā, saka komisāra kungs, mēs eh, zinām, ka Eiropa ir atkarīga no info, importētas degvielas. Katru gadu mēs eh, iz, eh, katru dienu vienu miljārdu iepērkam un puse aiziet kuģniecībai gaisa pārvadājumiem un mašīnām. Mēs esam mēģinājuši uzlabot enerģijas efektivitāti un turpinam pie tā smagi strādāt ikvienā nozarē. Un uzskatām, ka zinātnē un pētniecībai būs nopietna loma spēlējama. Taču mums ir nepieciešama alternatīva degvielas stratēģija, lai mēs tiktu galā ar atkarību no importētās degvielas, par kuru mēs katru gadu maksājam 2,5% no IKP. Bet eh, tas, ka mēs esam tik ļoti lielā mērā atkarīgi no importētās degvielas un eh, naftas produktiem, ir ne tikai apgrūtinoši mūsu ekonomikai, bet arī mūsu videi. Pavisam nesen komisija ir pieņēmusi trīs alternatīvas idejas zaļākam transportam. Mēs vēlamies e, ilgtermiņa stratēģiju, ar kuru tiktu aizvietots e, dažādu naftas produktu izmantošana. Mēs vēlamies izveidot minimālos kritērijus, lai izveidotu elektromobīļu tīklu, kā arī ar ūdeņradi darbinātu automobīļu tīklu un tā tālāk. Uh, Pie tam eh, mēs pat runājam par sašķidrinātās gāzes mašīnām. To visu vēl var tālāk uzlabot, un eh, mēs runājam arī par sašķidrinātās gāzes izmantošanu kuģniecībā. Tas eh, ļaus uzlabot Eiropas transporta sistēmu un ļaus mums atteikties no naftas un tās pārstrādes produktiem un pāriet uz alternatīvām degvielām. Šī stratēģija ir ārkārtīgi svarīga, jo tā nodrošina ļoti līdzenu un līganu pārēju no patreizējās sistēmas uz vides, vidē draudzīgākām sistēmām. Bet tam ir nepieciešama adekvāta infrastruktūras izveida, un tikai tad mēs varēsim atteikties no naftas produktiem. Bet tam ir nepieciešama dalība valsts iesaistīšana. Tāpēc eh, Eiropa vēlas izveidot eh, kopīgu tīklu, nevis fragmentēt šo jauno alternatīvo degvielu uh, tīklu. Tam ir nepieciešama gan patērētāja, gan arī automobīļu ražotāja, gan arī citu iesaiste. Mēs runājam par infrastruktūras izveidi, lai gan patērētājs, gan arī ražotājs zinātu, ko sagaidīt, jo šobrīd ir tāda kā vistas un ola sistēma izveidojusies, kurš sāks pirmais. Ir nepieciešama gan drošības regulējuma sistēma, gan arī piesaistīt adekvātas infrastruktūras un arī jaunu ilgtspējīgu automobīļu modeļu ražošana. Mēs uzskatām, ka jauna stratēģija ļaus radīt ilgtspējīgas eh, infrastruktūras zaļākam transportam. Tā ir tāda profilaktiska iniciatīva, un mēs vēlamies iesaistīt arī privāto sektoru kurus vajadzētu pamudināt investēt jaunās iespējās, jo jauno tehnoloģiju izmantošana un privāto finansējumu piesaistīšana tādiem projektiem, kurus šobrīd lielākoties finansē publiskais finansējums, ir tikai apsveicama. Un tomēr ir nepieciešama direktīva, kura radīs e, likumdošanas ietvaru un juridisko drošību turpmākām investīcijām un atrunās arī adekvātus standartus. Tas palīdzēs gan patērētājiem, gan arī ražotājiem. Priekšlikums e, ļaujas radīt zināšanas par to, kādā veidā palielināt konkurētspēju gan šeit, gan arī citur. Un vēlētos noslēgt, ka šis priekšlikums tam būs būtiska ietekme uz iedzīvotāju pārvietošanos un preču pārvietošanos nākotnē. Tā ir būtiska izvēle. Un tomēr tas ir arī mūsu kā cilvēku pienākums, lai mēs būtu vidē draudzīgāk. Paldies! Groš. Jā, vielen dank, Vorsitzender. Paldies priekšsēdētāju un paldies arī komisāru kungam par eh, šo prezentāciju. Varbūt, eh, ka pēc eh, šīm debatēm mums tiešām ir nepieciešama alternatīvā enerģija. Tas noteikti visiem dos zinām labumu. Bet runājot konkrētāk, es domāju, ka mēs saprotam noteikti, kāda ir jūsu priekšlikuma būtība. Tomēr gribētu šeit pieminēt divus mums svarīgus jautājumus. Kad runājam par alternatīvo degvielu, tad man ir prieks redzēt, ka tiek realizēta tāda daudzpusīga pieeja. Jo mēs jau skaidri norādījām, ka transporta nozarē ir nepieciešamas alternatīvas. Un mums ir jāpiedāvā arī vajadzīgā infrastruktūra, un šeit svarīga paliek šī uh, savstarpējā sadarbspēja. Un līdzīgi tam, kas jau bija, kad mēs runājām iepriekš par dzelzceļiem, jāsaka, ka cilvēki ir eh, visai rezistenti pret izmaiņām, jo viņi pauž bāžas par to, ka šīs izmaiņas varētu radīt tehniskas barjeras, to, mm, varētu būt to ieviešanai. Piemēram, ja mēs paskatāmies kaut vai uz eh, to, kā attīstījās telefoni. Uh, mēs nodrošinājām, lai Eiropā saulēcīgi tiktu ieviesti vienotie standarti, un tas noteikti palīdzēja ne tikai patērētājiem, bet eh, uzlaboja arī Eiropas ražotāju kapacitāti. Un vispēcot, eh, pēc pieredzes, kas eh, man ir bijusi Vācijā, informācija ir ļoti svarīgs aspekts. Ja mēs gribam Eh, rīt sākt izmantot jaunus energoresursu avotus. Un ja mēs eh, attiecīgi avīzēs rakstam, ka šie jaunie eh, energonesēji apdraud cilvēku veselību, tad noteikti tas par labu nenāk. Tādēļ es domāju, ka mums ir jāsniedz korekta un atklāta informācija patērētājiem, lai bruģētu ceļu jaunām idejām. Katrā ziņā mm, kopumā mēs atbalstam šo priekšlikumu, varētu būt nepieciešams zinām precizējumi, bet domājam, ka kopumā virziens ir pareizs. Paldies, Alkadrauja kungs! Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī komisāru kungs par eh, prezentāciju. Es domāju, ka patreiz aprobežošos ar dažiem vispārīgas dabas komentāriem. Protams, vispirms gribu uh, paust uh, prieku par to, ka šī stratēģija ir uzlikt uz papīra un ka tiek piedāvāts konkrēts atbalsts pārējai uz uh, ilgtspējīgāku um, automašīnu parku. Protams, tas vēl šeit vēl ir jāizved liels skaidrošanas darbs, bet pirmais solis ir spērts. Uh, Otrakārt, eh, ir nepieciešams, lai šāda veida automobīļiem būtu noieta tirgus. Ir mm, nepieciešams, eh, lai um, mēs radītu pieprasījumu. Tādēļ mums ir jādomā par uh, patērētāju domāšanas veidu, un šie automobīļi ir jāpadara pievilcīgi cilvēkiem. Patreiz eh, mums nav infrastruktūras, lai piegādātu šo alternatīvo degvielu un lai veicinātu patērētāju pārēju uz ilgtspējīgākiem transporta līdzekļiem. Eh, tika pieminēts par tehnisko harmonizāciju un ka vajadzētu domāt par to, uh, Katrā ziņā mums ir jāidentificē, um, kuras sistēmas vislabāk varētu nodrošināt vides aizsardzību. Un tādēļ es tiešām domāju, ka vajadzētu izdarīt dažus grozījumus, bet, kā es teicu, kopumā savas grupas vārdā var teikt, ka šis priekšlikums pēc mūsu domām ir solis uz priekšu pareizajā virzienā un uh, Iespējams, ka ar eh, zināmiem grozījumiem ir iespējams panākt vienprātību. Paldies, Maisners kundze! Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī komisāru kungām par eh, to, ka iepazīstināt mūs ar eh, šo priekšlikumu. Uzskatām, ka tas ir labs un tas nāk īstajā laikā. Jo, ja mums nebūs infrastruktūras šai alternat alternatīvajiem uh, energonesējiem, eh, tad eh, šie elektromobīļi nespēlēs to lomu, kādu mēs bijām iecerējuši. Piemēram, eh, Vācijā jūs varat Vācijā nemaz tik bieži nevar uh, klai, skaidri ieraudzīt tās vietas, kur ir iespējams uzlādēt elektromobīli. Un Bieži mēs redzam, ka arī ražotāji ir visai atturīgi elektromobīļu ražošanai. Tas pats attiecās arī uz automobīļiem, kas izmantotu uh, citu degvielu, nevis fosilo degvielu. Ir jānodrošina uzpildes infrastruktūra. Un lai cik tīras nebūtu šī enerģija, mums ir jādomā par infrastruktūru. Piemēram, eh, Rotterdama un arī citviet mēs redzam, ka tiek piesrādāts tieši pie infrastruktūras. Un es domāju, ka līdzīgs risinājums būs drīz vien jāmeklē arī smagajām automašīnām. Es domāju, ka ir jādomā par līdzīgu infrastruktūru dažādiem transporta veidiem. Tāpat jautājums ir par to, kā to visu finansēt. Mēs redzām, ka finansējums um, CF ir samazinājies, uh, bet mēs redzam, ka arī Eiropas uh, publiskos līdzekļus ir arvien grūtāk piesaistīt šiem infrastruktūras projektiem, ir jādomā par privāto piesaistīšanu. Uh, piemēram, es izmantoju E10, lai uzpildītu savu automobīli, jo tagad es esmu pārliecināta, ka mana automašīna var to izmantot, bet jāsaka, ka sākumā biju nobežījusies, jo šķiet, ka visi izvairījās uh, no uh, šīs uh, E10 degvielas izmantošanu savām automašīnām. Paldies, Krāmerkungs! Jā, paldies! Jā, mums ir nepieciešams panākt lielāku efektivitāti, bet tajā pat laikā ir jāizvairās no iekļūšanas ideoloģiskajā slazdā, lai mūsu investīcijas neizkūpētu gaisā. Protams, mēs atceramies, kā kādreiz attīstījās progress un um, degvielas patēriņa efektivitāte uh, automašīnās ir uh, palielinājusies ievērojami, piemēram, ja salīdzinām to ar situāciju kaut vai pirms 30 gadiem. Uh, piemēram, pirmie vilcieni tiešām, kas izmantoja elektrību, m, mm, bija subsidēti, un es domāju, ka arī šajā gadījumā ir jādomā par subsidēšanas uh, iespēju. Un uh, tāpat ir jādomā uh, no, pat mums par CO2 emisijām, jo no automašīnām piesārņojums, kas rodas, ir 72%. Mūsu transporta ministrs ir ļoti konservatīvs un 80% no uh, tiem braucieniem, ko veica uh, eh, Vācijas uh, šoferi, ir mazāk par 6 kilometriem. Ah, bet uh, Mēs, mums ir jādomā arī par automobīļu dzīves ciklu, par uh, to pārstrādi un atkārtotu materiālu izmantošanu. Ne tikai par emisiju samazināšanu, ja runājam par enerģētiku, ir jādomā par atjaunojumiem energoresursiem. Uh, Vācijā pēdējos 12 gados atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir pieaudzis par 4 eh, līdz 25%. Es domāju, ka pienāks diena, kad 50% no mūsu energo eh, pieprasījuma mēs varēsim sekt ar sola, saules enerģiju, bet, piemēram, es neredzu saules baterijas pie, uz eh, m, Mm, dzelzceļa mm, kompāniju ēku jumtiem. Varbūt mēs varētu ar saviem grozījumiem mm, mēģināt atbalstīt šādu zaļu pieeju. Paldies! Rikē kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président, merci, monsieur le commissaire. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāra kungs. Es īsti neesmu pārliecināts uh, par šīs direktīvas uh, uh, nosaukumu, jo tur ir pieminēts fuel, degviela. Varbūt ir drīzāk jārunā par alternatīvo enerģiju, nevis par degvielu, jo man šķiet degviela ir ļoti ierobežojošs jēdziens. Otrakārt, negribu atkārtoties, bet jūs runājāt par Connecting Europe un par to, ka direktīvā tiek ierosināti pasākumi, kas varētu nodrošināt sinerģiju starp enerģētikas un transporta jomu, izveidojot vajadzīgo infrastruktūru. Jūs runājāt par to, ka privātais sektors nefinansē to infrastruktūru, kas tirgu vēl nav. Un Attiecīgi publiskais sektors neko nefinansēs privātā sektora vajadzībām, bet kādam ir jāspēr pirmais solis. Uh, Nu, mēs redzām, ka mm, jaunajā padomas budžetā e, šie publiskie līdzekļi vienkārši nav pieejami. Tādēļ man ir pāris jautājumi jums, komisāra kungs. Vispirms ir vairāki alternatīvie um, energoresursi. Mēs runājam par dažādu uh, e, veidu gāzi, par biodegvielu, par biogāzi. Um, mēs zinām, ka notiek darbs pie dažādu biodegvielu uzlabošanas, piemēram, par to, kā varētu izmantot jūras aļģis biodegvielas uh, ražošanai, bet mums ir jāraugās, lai mēs izdarītu pareizo izvēli, jo infrastruktūra būs ļoti atšķirīga nu, atkarībā no tā, kāda veida degviela tiks izmantota. Tādēļ jautājums ir, vai infrastruktūru vispārīgi, vai arī mēs runāsim par dažādas paudzes infrastruktūrām. Un mums ir jādomā par to, kā praktiski tas viss notiek. Tālāk jautājums par uh, energonesēju uzglabāšanu. Piemēram, Vācijā mēs novērojām, ka tiek strādāts uh, pie ogļūdeņraža. Uh, kā energonesēji transportam, uh, kā arī tas tiek izmantots uh, enerģijas uzglabāšanai. Bet mums ir jādomā par to, kā visu šīs lietas savienot. Jautājums, vai jūs esat vispār par to domājuši un kādu veidu pasākums esat šeit iecerējuši? Tāpat jūs pieminējāt par sistēmām, kas jau ir izveidotas. Varbūt mums ir jārunā par geolokalizāciju, kad iet runa par um, degvielas savotiem. Ja runājam par standartizāciju, tad šeit ir nepieciešama ļoti liela standartizācija. Mums ir nepieciešams eh, dažādas, lai dažādas organizācijas vienotos par kopīgiem standartiem. Es noteikti gribētu atbalstīt šo priekšlikumu, mm, bet ir daudz praktisku jautājumu. Jautājums, vai šī ir pirmā direktīva, kas dod vispārīgi ieskatu, vai arī tā regulē šo sistēmu. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es piekrītu, komisārkungs, jūsu ambiciozajai pieme, pieejai, bet man ir tehniskas dabas jautājums. Direktīvas 4. pāntā komisija vēlas palielināt uzlādēšanas uh, punktu vai staciju skaitu elektromobīļiem. Uh, bet tajā pat laikā ir nepieciešams arī tehniskās specifikācijas, lai uh, mums būtu vienāda veida pieslēguma vietas. Tiek piedāvāts otrā tipa pieslēguma vieta vai rozete, bet kā jūs izdarījat šo izvēli, jo ir arī trešā tipa rozetes pieslēgumām. Un mēs zinām, ka daudzas valstis Eiropā uh, jau ir izveidojuši šīs elektromobīļu uzlādes vietas. Francijā tādu jau ir vairāks. Jautājums, kā jūs grasties to visu standartizēt? Paldies. Nākamais runātājs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies komisāru kungs. Es ļoti ar lielu interesi sekoju šīm priekšlikumam, tajā pat laikā esmu visai skeptiska. Es eh, domāju, ka varētu būt eh, reālas izmaiņas tajā, kā mēs eh, vad, izmantojam savus automobiļus, piemēram, Spānijā. Um, piemēram, tiek arī parādās taksometri, kas ir šie elektromobīļi un Jā, es domāju, ka uh, kopumā šīs izmaiņas noteikti ir pozitīvas. Kopumā 6000 eiro uh, katru gadu ir iespējams ietaupīt pārējā, pārējot no Škodas uz Toyota Prius, bet mums nav pietiekami daudz šāda tipa, šāda veida automašīnu. Un Šie automobīļi nav Eiropas ražotāji automobīļi. Vēl viena problēma ir šī infrastruktūras problēma. Es jau vairākus gadus uh, oponēju pie komisijas uh, jo mums ir jādomā par infrastruktūru, ja runājam par tādu veidu transporta līdzekļiem, kur viena trešdaļa uh, no degvielas ir nefosilā degviela. Un es domāju, ka mums vajadzētu runāt arī par to, ka energo kompānijām ir jānodrošina finansējums. Un tajā pat laikā tātad ir sādaļa, kas pārēdz eh, veicināt līdzfinansēšanu šādu uzlādes eh, punktu vai staciju izveidošanai. Bet jautājums, kā ar drošības jautājumiem, kā ar jauno automašīnu tehnisko apkopi? Piemēram, taksists man teica, ja eh, kaut kas notiek un uh, ja, teiksim, tiek izmantots elektromobīls, tad varētu rasties problēmas, un īsti nav skaidrs, kurš ir atbildīgs par šo hibrīdu automobīļu m, mm, tehnisko apkopi. Jādomā arī, cik izmaksās pārēj uz jaunu veidu automobīļiem, vai, piemēram, valdība ir gatava izmantot dažādas subsīdijas, valsts atbalstu, uh, autoparka nomaiņai Un, protams, mums ir jādomā par autoparku nomaiņas pātrināšanu, lai būtu arvien vairāk eh, automobīļu, kas izmantotu jaunus eh, alternatīvus energonesējus, bet es domāju, daudz par to ir jārunā un jādomā. Paldies, komisāra kungs, lūdzu. For, for... Lielas paldies par jūsu komentāriem. Protams, mūsu priekšlikumam ir arī aspekti, kas ir saistīti ar adekvātu informācijas sniegšanu. Finansējuma jautājums jau tika uzrunāts un runājot par finansējumu priekšlikumu, tās tas ir tikai aprēķins. Mēs uzskatām, ka šis vajadzīgais tīkls tiks finansēts un to darīs privātais sektors, privāti investori. Uh, un šie 10,5 miljoni, tas ir vienkārši tāds paraugs, kas parādīja, kā mēs, cik daudz mēs varam zaudēt. Tie bija kādi 40 miljārdi eiro vai arī 60 miljārdi eiro. Tas bija vienkārši tāds paraugs, tāda ilustrācija kā, par tam, kāda ir ideja par elektromobīļiem Tā ir realitāte, un mēs noteikti esam ieinteresēti tajā, lai analizētu uh, dzīves ciklus attiecībā uz visiem elektromobīļiem. Un te ir saikne ar to, ko teicā Jela Sandersa, kā ir ar at atbildīgo DJ. Jautājums ir, saistīts ar mūsu sadarbību. Mēs sadarbojamies ar enerģētikas ģenerāla direktorātu un tiek runāts par jaunu, jaunu transporta līdzekļu mm, atbalstu, un tā noteikti ir problēma. Vēlos teikt, ka mums ir jābūt uzmanīgiem par šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar a, uh, a, drošību uz ceļa. Runājot tagad par degvielas avotiem. Protams, mūsu interesi ir nodrošināt tīru degvielu un, protams, būtu nepieciešams sadarboties tieši ar Eiropas ražotājiem. Un ļoti svarīgi nodrošināt, lai mēs nebūtu vairs atkarīgi no um, naftas importa. Un kā teica Reikē kungs, mums ir eh, varbūt būtu jāpieņem dažādi lēmumi attiecībā uz enerģētiku, uz alternatīvajiem uh, degvielas veidiem. Aizmers kundzes teica, mums nav iespējas pieņemt vienotu risinājumu, mums ir jāskatās dažādi alternatīvie energoavoti. Un noteikti būtu nepieciešams šos jautājumus atstāt uh, dalību valstu uh, rokās un tirgus rokās. Mūsu priekšlikums būtu tas, ko gribētu komisija. Pasakiet kaut ko par standartiem, pasakiet kaut ko par infrastruktūru. Automobīļu ražotāji var saražot mašīnas, taču, ja nav uh, degvielas uzpildes stacija, tad neviens nemaz nepirks šādus automobīļus un neizmantos. Tāpēc arī šajā direktīvā tas bija viens no svarīgākajiem aspektiem, lai varētu norādīt uz skaidriem infrastruktūras izveids aspektiem. Pēdējais jautājums, ko es gribētu, lai Matijas Rote varētu komentēt, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar, ar uh, kontaktdakšu veidu. Un tas nav tik viegli, protams, Mm, telekomunikāciju ziņā, telekomunikāciju jomā mēs izvēlējāmies vienu risinājumu. Un visiem ražotājiem bija skaidri zināms tagad, tev kādā virzienā ir jāattīstās, un šeit ir jādara pilnīgi tas pats. Tad, kad tiek ražot elektromobīļi, protams, ir kaut kāda veida uzpilde, kaut kāda veida kontakts padomā, Un labākais, protams, ir, ja ir vienota kontaktdakša, un mums bija dažādas konsultācijas ar interesētām pusēm, arī ar ražotājiem, protams, un citiem. Un, un ir tā, ka, nu, būs jāizvēlās kaut kas viens. Un, protams, žēl, ka nevar jau paņemt jebkādu variantu. Mums ir jāizdara izvēle. Un tas ir tas, ko es gribētu teikt par infrastruktūru. Matīs, varbūt jums būtu vēl kādi komentāri. Jā, pavisam īsi, cienījamie deputāti, komisāra kungs. Manuprāt, jūs pateicāt principā jau visu. Realitāte ir tā, ka ir nepieciešams kādā brīdī skaidri pateikt, kādi ir standarti. Eiropas uh, auto ražotāju asociācija norādīja uz vienas konkrētas kontaktu veidu, uh, un lielākā daļa arī pieņēma lēmumu, ka atbalstīs šo ideju. Un tagad mums ir nepieciešams nodrošināt pārēju, bet te pašā laikā nebūtu loģiski, ja būtu tā, ka ir uh, tikai, tikai viens uh, kontaktdokšs veids, bet te pašā laikā mēs nevarēsim eksportēt, jo neakceptēs mūsu uh, uh, kontaktu. Tātad mēs varam šobrīd vienoties par to kontaktu, kas atrodas mašīnas iekšienē, taču, ja mēs runājam par to savienojumu, kas ir ar elektrību, ar ārpusi, tur mums pagaidām nav vienotības, jo tas saistīts ar eksportu. Tas ir tas, ko es gribēju šobrīd teikt. Labi, saka priekšādātājs. Es ceru, ka šo jautājumu mēs varēsim atrisināt pēc iespējas ātrāk. Paldies jums liels! Paldies komisāra kungam, paldies arī Reuter kungam. Paldies, ka jūs šodien atnācāt pie mums un varējām izskatīt jautājumus par, uh, par dzelzceļa pakotne, kā arī uh, tīra enerģija transportam. Okay, ladies and gentlemen, can I just formally bring them? Labi. Hmm, Priekšsēdētājs saka, ka tagad vēlos teikt, ka nākamā sanāksme ir um, pirmdien, 7, 18. martā, 3.15.00. Un ar to mēs varam šodienas sanāksmi pabeigt, un nu, paldies arī tūkiem. Vislabāk!